Un tagad, dāmas un kungi, šīs nedēļas darba plāns. Priekšsēžu konference, tūlīt pasaut kungs, priekšsēžu konference saskaņā ar 173. reglamentu punktu ir apstiprinājusi darba kārtības galējo varianti, un tas ir izdalīts. Līdz šim neesmu saņēmis um, grozījums. Lūdzu tagad vārds pasaut kungam ar mikrofonu. Paldies priekšsēd. Ārlietu komitejā kopš mēnešiem mēs esam sagatavojuši četras svarīgas paplašināšanas ziņojumus. Tie skaitā par delikāto Serbijas Kosovas jautājumu. Un šie ziņojumi mēnešiem ilgi bija paredzēts tos izskatīt trešdienas pēcpusdienā. Parlamentu valdību delegācijas specializētie žurnālisti, diplomāti ir īpaši šī jautājuma izskatīšana ieradušies. Un ceturtdienas pēcpusdienā, bez tā, ka par to tiktu iepriekš paziņotas politiskās grupās, priekšsēžu konferences atcēla šo jautājumu izskatīšanu. Pēc Orienta bazāra sistēmas katras politiskās grupas uh, vadītājs bija sagatavojis priekšlikumu, Eh, tad tika sacīts, ka nu, mēs skatīsimies Ēģiptu, Ukrainu un visu kaut ko, un šo jautājumu atliksim uz aprili. Es gribētu protestēt pret šo darbu veidu un aicināt priekšsēžu konferenci turpmāk uh, strādāt nopietnāk, atbildīgāk. Paselta kungs, kā priekšsēžu konferences ilgadīgs dalībnieks, es gribu jums sacīt, ka lūdzu neapvainojiet persiešu bazāru. bija daudz ļoti nopietni iemesli, kas lika mums šādi grozīt darba kārtību. Es tos tagad nevaru šeit izskaidrot, nevēlos izskaidrot, taču eh, tā nu ir kā ir. Mēs esam šo ziņojums atlikuši uz nākamo plenāru sēdi, taču jūs protestu pieņemam zināšanai. Vai par šīs dienas darba kārtību ir vēl citi iesniegumi? Lūdzu. Es vēlos ierosināt debati par Serbijas un Kosovas iestāšanos atlikt nevis līdz 2013. gada aprīlim, bet līdz 3000. gada aprīlim. kolēģi, jūsu priekšlikumā laika apvārsnes ir diezgan plašs, bet man jāsaka, jums vajadzēšu iesniegumu iesniegt līdz 2016. līdz ar to, uh, diemžēl, nevarēsim to ņemt vērā. Paldies! Lūdzu, Odīkungs. Priekšsēdētāji, paldies. Es nezināju, vai beidzēju mm, izteikties, jūs tik bieži esmu to darījis trešdienu bija paredzēts apspriest eh, tuvāko Eiropa padomi un rezolūciju par 7.8. februāra padomas secinājumiem. Man ir vienkārši jautājums, vai Eiropa padomas priekšsēdētājs Vanžompējs ir ticis uzaicināts? Ja tā ir bijis, tad vai viņš atsakās ierasties? Jo, manuprāt, trešdienas rīts būtu bijis īpaši piemērots, lai viņa klātbūtnē varētu ar Eiropas parlamentu apspriest jautājumus par Eiropa padomas secinājumiem par 7.8 februāra Eiropadome, un es gribētu šajā sakarā paust nožēlu, jo sapratu, ka viņš nebūs klāt, paust nožēlu par to, ka viņš, e, par viņu klātbūtni, un gribētu saprast, vai mēs viņu neuzaicinam, vai viņš atsakās ierasties. Jūs ziniet, kolēģi Odī, ka bija ārkārtas atklātā priekšsēžu konference, kurā Rompoja kungs Eiropadomas rezultāts tūlīt pēc uh, eh, padomas sanāksmes mums prezentēja. Es nezinu, vai debata trešdien būtu mums sniegusi papildāt ziņas. Un turklāt man jārēķinās ar to, ka padomas priekšsēdus nākamās nedēļas trešdienā arī gatavos ceturtdienas padomas sanāksmi, kas notiks Briselē. Mēs zinām, cik jūs uh, taisni cīnties par to, ka Rompoja kungam vajadzētu bū, ierasties arī šeit, taču man jums jāsaka, ka jūs esat uh, eh, diezgan viens šajā cīņā. Vai vēl kāds vēltos par darba kārtību, ko sacīt nevēlas? Līdz ar to tad uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Un tad tagad ķermies pie kopīgajām debatēm par startautisko sieviešu dienu. Gallagher kungam vārds. Aicinu jūs ieslēgt mikrofonu es vēltos sūdzēties par to, ka parlaments diskriminē manas valsts nacionālo valodu, īru valodu. Un tas notiek jau sešus gadus. Parlamentam ir mājaslapa 22 valodās, taču vienā oficiālā valodā šī mājaslapa neeksistē. Kaut gan ministra padomē un komisijai ir īru valodā mājaslaps. Galager kungs, atvainojiet. Diemžēl šajā debatē mēs šo jautājumu nevaram apspriest. Jūs nevarat tagad vienkārši runāt par jautājumu, kas nav darba kārtībā. <clears throat> Starp citu, uh, jūs arī ar mani kontaktējat par darba kārtību. Tas tagad nav darba kārtība izskatāms jautājums. Jūs varat ar mani par to diskutēt, jūs man rakstījāt, es jūs uzklausīšu par to, un mēs noteikti radīsim risinājumu, bet tagad mēs diskutēsim par starptautisko sieviešu dienu, un tagad dodu vārdu referentei šajā jautājumā Morēna Šartie kundze. Lūdzu, Morēna Šartie kundze. Kur ir Morēna Šartie kundze? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt eh, Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Vivienu Redingu, ne tikai sakarā ar viņas